Buongiorno a tutti. Labrīt, kolēģi. Sāksim mūsu šī dienas eh, sanāksmes darbu. Un pie mums ir ieradusies eh, Kavinas kundze, kas ir inovācijas un zinātnes komisāra. Un runa ir par struktūrēto dialogu starp Eiropas parlamentu un Eiropas komisiju. Es vēlētos pateikties komisārs kundzē par viņas klātbūtni šodien. Uh, Debates ar viņu ilgs vienu stundu un, protams, sāksim ar komisāru. Viņu mums uzrunās 15 minūtes. Un pēc tam koordinatoriem būs vārds uz trīs minūtēm, ja viņu vēlēties, un pēc tam arī, vēlēsies, un pēc tam arī pārējie kolēģi, kas vēlēsies, varēs uzdot savus jautājumus. Sākšu ar to, ka došu vārdu komisārs kundzē. Mēs nedaudz pagaidījām, lai pārliecinātos, vai neieradīsies vēl vairāk kolēģu. Uh, vispirms, protams, vēlētos atvainoties, uh, kā tik maz cilvēku ir klāt, bet, nu, ir tie paši svarīgākie. Sveicināti! Uh, Prezidents Etori kundze, mēs šodien eh, tiekamies struktūrētā dialoga ietvaros, ka mēs visi ļoti labi zinām, ka Eiropas ekonomiskā atvesaļošanās ir ilgtermiņa uh, projekts, lai radītu labāku dzīvi cilvēkiem Eiropā. 2013. gadā, lai varētu pārvarēt ekonomisko krīzi, mums ir nepieciešams uh, eh, pavairot darbietu radīšanu. Uh, Es atvainojos, saka Fordas kundze. Um, šķiet, ka ir kāda pārklāšanās ar valodām. No, no. Ma eh, c'è un collega in sala che dice che non cienījamie kolēģi, kaut kādas problēmas bija ar tūkošanu kanālos. Prej. That means um, <coughs> That means focusing on the competitiveness of our Un tas nozīmē, ka ir jākoncentrējas uz mūsu ekonomikas eh, konkurētspēju un jāatbalsta uzņēmēji. Jārod jauni veidi, kā vairot produktivitāti, lai mūsu MBU varētu radīt bagātību un ir jāveido tās valsts sektors, kas meklē e, veidus, kā var e, inovēt un investēt inovācijās. Inovācija pozitīvā ietekme uz izaugsmu darba vietām ir pamatfaktors, lai uh, gūtu panākumus līdz 2020. gadam. Un uh, globālajā ekonomikā mūsu uh, konkurētspēja ir atkarīga nu, uh, no uh, panākumiem izpētē un inovācijās. Uh, Tās dalībvalstis, kas ir investējušas vairāk eh, zinātniskajā pētniecībā un izglītībā, eh, tās arī var pārvarēt krīzi labāk. Un līdz ar to mēs esam izveidojuši apvārsni 2020. Mums ir jānodrošina, ka Eiropa ir eh, primārais gala punkts pasaules biznesa investīcijām Eh, un mums ir jāpiesaista vairāk tiešo ārvalstu investīciju. Tas ir vitāli svarīgi ekonomikas atvesļošanai Eiropā un lai saglabātu konkurētspēju nākotnē. Tas īpaši ir eh, saistīts ar publiskās. Uh, publisko investīciju pavairošanu izpētes un zinātniskās pētniecības un izstrādes sektorā. Mums ir jāveido solīda ilgtermiņa perspektīva investīcijām uh, lai pārliecinātu zinātnieks par to, ka investēt un strādāt Eiropā šodien ir pareizā izvēle ar atbilstošu daudzgadu finanšu schēmu un uh, atbilstošu būžetu apvārsnim 2020. Mēs sūtīsim spēcīgu signālu uh, Eiropas uh, sabiedrībai. Ja mēs to nedarīsim, tad mēs zaudēsim investoru uzticību un apdraudēsim izaugsmi un darbietu pieaugumu, kas mums tik ļoti ir vajadzīgi. Par spīti tām par kādām uh, summām vienojās valstu vadītāji, lai šīs summas ir zemākas kā nepieciešams, tās tomēr var spēlēt savu lomu, lai būtu katalizators darba vietu eh, pieaugumā un izaugsmē. Un uh, līdz ar to uh, ir iespējams palielināt apvāršņu 2020 ieguldījumu Eiropas 2020 stratēģijā. Uh, vieda un iekļaujoša izaugsme atbilst uh, Uh, tādam potenciālam, kas ir nepieciešams, lai varētu sasniegt Eiropas 2020 stratēģijas mērķus. Finansējums eh, apārsnim 2020 un Erasmus eh, visām programmām 13. Eh, gadā nodrošinās izaugsmas atbilstošu līmeni. Lai gan nebija norādīts precīzs skaitlis, kāds budžets tiks piešķirts apārsnim 2020, kopējais cipars ir 70 miljardi nākamajiem septiņiem gadiem. Tas kopā pārsās 25% no ekvivalentiem aktivitātēm pašreizējās finanšu schēmas ietvaros ietvaros. Un e, tas ir daudz mazāk 80 mil, e, miljārdi, ko piedāvā Eiropas komisija, un daudz mazākā 100 miljārdi, kurus e, vēlējās saņemt Eiropas parlaments. Mēs analizēsim detalēt, detalizēt, ko tas nozīmē sapārsnim 2020, un kas ir vissvarīgākais, ir svarīgākais, lai parlaments caur uh, mm, vienošanās procedūra darītu uh, savu viedokli zinām, un Strasbūrā mēs jau saņēmām spēcīgu signālu, signālu ar jūsu balsojuma rezultātiem par uh, vispārējām vadlīnijām, lai pārvaldītu Eiropas Savienības 14. gada uh, budžetu. Ir skaidrs, ja nebūs vienošanās par budžetu šajā gadā, mēs nespēsim uh, uzsākt nekādas konkursa procedūras uh, 2014. gadam. Un, uh, Tā kā ir paredzēts uh, samazināt izdevumus Eiropas Savienībā par 10%, tas ir patiesi draudz. Jāpat ir prātā, cik ļoti svarīga ir universitāšu loma. Un uh, Ja samazināsies finansējums, tas uh, radīs negatīvas sekas uz sistēmu, un mēs centīsimies uh, kopā ar jums panākt, ka šāda situācija nenotiks. Zinām, ka uh, saruna process noritinās pietiekami labi, vēlos pateikoties ītras priekšsēdētājs Atori kundzei un referentiem par to, un 5. martā tika panāks konkrēts progress par noteiktiem pantiem ietvaru programmā. Es arī saprotu, ka ir nepieciešams tālāk strādāt pie sinerģijām struktūra fondiem, strateģiskiem eh, zinātniskiem paneļiem, MVE, MVU instrumenta, eh, ātrām ceļām uz inovācijām, publiskām privatām partnerībām un tā tālāk un tā tālāk. Es esmu pārliecināta, ka mēs spēsim panākt līdzsvaru un vienošanos par visiem šiem jautājumiem, ko es vēlētos uzsvērt vēlreiz šodien, ka tas ir nepie, absolūti nepieciešams e, ieviest e, vienkāršošanu. Vienkāršošana ir iestrādāta apārsnī 2020 struktūrā, un tās saturs ir e, saistīts ar specifiskiem konkrētiem mērķiem. Tas izpaužas arī izplatīšanas un līdzdalības noteikumos. Es zinātnes finansēšanai jākļūst vienkāršot atvērtākai, lai tā būtu atvērtāka jauniem dalībniekiem. Tas uzlabos zinātības izplatīšanu inovācijas politikas veidošanā. Vienots noteikumu kopums, kas ir saistīts ar precīzāku finanšu atskaitīšanos, un uh, um, audita procedūrām ir nepieciešams, lai uh, varētu nodrošināt uh, īpašo iniciatīvu vajadzības. Lai samazinātu administratīvo slogu uz saņēmējiem un padarītu programmu pievilcīgāku, ir svarīgi uh, izveidot vienkāršotu izmaksu um, atmaksas sistēmu un ir vairāk jāizmanto eh, dažādas fiksēta līmeņa mm, finansējuma sistēmas. Komisijas eh, attieksme, viens projekts, eh, viena uh, finansēšanas likme, piemēram, sistēma 100 eh, pret 20 sistēma, kas tiek izmantota ideju programmā un uh, ieinteresētās puses universitātes un uh, sabiedriskās pētniecības organizācijas tās ir ievērojami atbalstījušas kā viena no veiksmīgākajām metodoloģijām. Šis priekšlikums ir uh, Mm, gūs atbalstu arī no rūpniecības, kuras līdzdalība apvārsnī 2020 ir jāpalielina, ja mēs vēlamies tiešām veicināt inovāciju. Visbeidzot, ir pierādījumi, kā saņēmēji daudz iegūs no vienkāršošanas. Um, zemāks administratīvā sloga un juridiskās noteiktības uh, par uh, izmaksām un nodrošinās zemākus kļūdu sliekšņus. Es ļoti zinu, ka jūs vēl neesat sākuši apspriest finansēšanas modeli trialogos, tomēr eh, es esmu pārliecināta, ka šie aspekti arī tiks eh, pietiekami ņemti vērā, tad, kad jūs sāksiet sarunas eh, nākamajā mēnesī. Es vēlos jūs, jums apliecināt, ka komisija ir apņēmības pilna turpināt strādāt kopā ar Eiropas parlamentu un Eiropas Savienības prezidentūru, lai bruģētu ceļu uz vienošanos pirmajā lasījumā un saulaicīgu apvāršanu 2020 pakotnes apstiprināšanu. Attiecībā uz citām iniciatīvām, kas paredzēts, um, ar prieku paziņoja, ka, izpē, eh, ka pētniecības un inovācijas iniciatīvas, kas ir iekļauts komisijas darba programmā 12, 2012, eh, eh, tika izpildīts laikā ar vienu izņēmumu. Uh, Uh, State of the Innovation Union 2012, kas tiks pieņemta tikai šajā nedēļā. Bet par to runāsim vēlāk. Tālāk komunikācija vai paziņojums par starptautisko sadarbību uh, zinātniskā pētniecībā un inovācijā tika pieņemta jūlijā un septembrī. Uh, 12. Eh, gadā, kā tas bija paredzēts. Esmu priecīga paziņot, ka arī likumdošanas priekšlikumi par publisko-privāto partnerību un publisko-publisko partner, partnerību, ko paziņojam savā darba programmā 2013. gadam, eh, ir eh, attīstības gaitā un mēs sagaidām, ka tās tiks apstiprinātas sarunās pirms Eiropas parlamenta vēlēšanām. Visām, eh, visiem šiem priešlikumiem ir eh, vienots mērķis - partnerība, eh, apvārsni 2020 ietvaros partnerība, kas savedīs kopā Eiropas un nacionālā līmeņa spēlētājus un publiskos un industriālos partnerus publiskajās privātās partnerībās. Uh, Šajā te kontekstā, ņemot vērā budžeta ierobežojumus, investīciju veicināšanu, kritiskās mas masas veidošana ar pastiprinātām partnerībām ir ļoti svarīga, lai veidot un konsolidētu Eiropas iz eh, izpētes telpu. Eh, sadarbības ar partneriem, kuriem ir dažādas perspektīvas, bet vienāds intereses eh, veicinās eh, apvāršana 2020 ietekmi uz industrijas konkurētspēju, veicinot saulēcīgu komercializāciju un jaunu tehnoloģiju izvietošanu un jaunu produktu radīšanu tādos sektoros kā farmācija, enerģija, transports, elektronika, aeronautika un tā tālāk. Viss šīs partnerības palīdzēs veidot sinerģijas un zinātnisko e, līderību pārvērtīs industriālos sasniegumos. Tas nodrošinās ekonomikas atvienu, e, atvesaļošanos. Es vēlētos, lai jaunās partnerības būtu ļoti ambiciozas un lai tās būtu darboties spējīgas jau no paša sākuma, kad sāks darboties programma apvērsni 2020. Un tātad komisijas dienas ciešā sadarbībā ar mūsu partneriem uh, veidu, tātad pielikt liels pūles, lai pātrinātu to sagatavošanu, un mēs metiem uz to, lai uh, līdz jūnija beigām visi šie priekšlikumi ieraudzīt dienas gaismu. Jaunās partnerības, protams, ņems vērā mācības no esošajām partnerībām, ieskaitot rezultātus no uh, vidus uh, posma izvērtējumiem, rekomendācijām un ietekmes izvērtējumiem. Es uh, nākotnes partnerību finansēšanu virzīs kopēji uh, drošas finanšu pārvaldības, caurskatāmības, atklātas. Uh, konkurences un ekscelences principi, un eh, tie būs saistīti ar apārsni 2020 nosacījumiem par līdzdalību un izplatīšanu. Eh, būs vajadzīgs ļoti nelielas atkāpes no šiem nosacījumiem, un tie būs jāsaglabā minimālā līmenī. Un, beidzot, otrais ziņojums par inovācijas savienības eh, stāvokli tiks pieņemts šajā nedēļā, un tur tiks izklāsītas eh, politiskās darbības un pasākumi, kā arī rezultāti kas ir saistīti ar 34 mērķiem, kas tika izvirzīti integrētai inovāciju stratēģijā. Grazie, a nome di tutti i colleghi. Al... Paldies. Komisārs Kundzei. Tagad mēs varam sākt diskusijas un došu vārdu Eiropas Tautas partijas pārstāvē. Paldies priekšsēdētāji un vēlreiz esat sveicināti mūsu komitejā, komisārs kundze. Šis ir laiks, laiks kad no praktiskā viedokļa mēs esam būtībā šī sasaukuma beigās, taču vēl viena lieta, kas šai komitē ir jāatrisina, ir apvārsnes 2020. Tas ir būtiski svarīgs izaugsmai, nodarbinātībai un konkurētspējai. Es domāju, nav īstais brīdis piemirst, ka pašreizējā situācija, krīze, kas dažādos veidos atšķirīgās dalībvalstīs ir izpaudusies, skarot arī pētniecības un zinātnes institūtus, ir brīdis, kad nedrīkst atslābt. domāju, pat labai mums vairāk kā jebkad agrāk ir nepieciešami kopīgie centieni, lai finansētu pētniecību un attīstību. Un šeit ziņā apvāršanas 2020 ir svarīgs mehānisms, lai pārvarētu budžeta ierobežojums, ar kuriem saskaras dažas dalībvalsts un pētniecības nozare. Neskatoties to, tomēr ir divas lietas, kuras mūs interesē sarunās ar padomi. Protams, ir ievērojami budžeta ierobežojumi. Cerams, šīs sarunas mums palīdzēs optimizēt eh, gala rezultātus un attiecībā uz gala summām. Referenti kas atbildīgi par šo tēmatu. Mūsu skatījumā būtu jā, tiem referentiem būtu jābūt ļoti aktīviem. Nu, viņam daudz kas ir atkarīgs. Mēs vēlamies strādāt koordinēt, runājot arī par komisijas priekšlikumiem, jo nav jēgas šīs lietas dalīt. Un nobeigumā vēlos sacīt, Mēs vēlamies zināt, kāda būs tā galīgā pieejamā summa. Mēs zinām, ka varētu būt kāds 70 miljārdi, varbūt par 4 miljārdiem vairāk vai mazāk, un tad parlamentam būs jānāk klājā ar prioritātēm. Vēlamies nodrošināt, ka šie 5% vai kādas būs tās atšķirīgās summas, kas lielā mērā ietekmēs rezultātu, tomēr būtu tādas, ka mēs varētu ietekmēt eh, gala rezultātu. Mans jautājums ir, kad tas būs, kad mums sniegs šo informāciju. Paldies, Terēdz Madurāri, lūdzu. Muchas gracias, presidenta, senora komisāra. Paldies, priekšsēdētāji komisārs Kunze. Iesākumā vēlos pateik, pateikties, ka esat mūsu komisijas viesi šodien. Vēlos sacīt, ka mana grupa uh, arī ir tādo, tādās domās, kā jūs sacījāt. Te ir runa par apvārs 2020 dažādiem darbiem, un arī jūs ierosinātā metodoloģija mūsu skatījumā, mūsu pētniekiem, pētniecēm ir ļoti svarīga. Pievērsīšos iesākumā pozitīviem aspektiem, uz tiem jūs arī norādāt, par ko ir runa. Esam gandrīz par to, ka varējām progresēt sarunās par eh, jauno pētniecības programmu 2020. Mēs jau esam panākuši vienošanos padomē, nu, par lielāko daļu teksta ir jau vienošanās, tad vēl ir citi elementi, par kuriem turpinās diskusijas. Esam panākuši zinām rezultātu, arī to jūs pieminiet. Tad šodien grib pievērsties konkrētai lietai. Pirms dažām dienām, 8. martā, tā bija starptautiskā sieviešu diena. Un mēs secinājām, ka dzimumlīs tiesību un arī piekļuvu publikācijām ir iekļuvusi ievērojamāka. Un te ir arī runa par konkurētspēju. Konkurētspēja lielāka sieviešu integrācija ļauj paplašināt pieredzes loku, ļaut izpausties vairākām idejām, iespējām, un eh, inovācija tādā veidā izpaužas ekonomiskā attīstībā. Tas arī ļauj pētniecību padarīt pieejamāku, plašāku, un tādā veidā inovācija izpaužas Eiropas Savienībā. Tāpat vēlos jums paust mūsu bažas. Jūs jau arī par to runājāt, bet es pievērsīšos manas grupas pašām. Par ko ir runa? Ir runa par padomes secinājumiem. Ir runa par AA kategoriju finanšu perspektīva. 1A kategorija jūs runājāt, ka pat padoms pašas īstenotās analīzes jā, attiecībā uz nepieciešamiem eh, ekonomiskai izaugsmē nepieciešamiem instrumentiem, it kā ir pretēji tiem secinājumiem. Es zinu, ka jūs arī strādājat pie šī jautājuma. Un eh, mēs, cik vien varēsim, iestāsimies par budžetu, kas jau tagad ir mm, paša minimum minimums. Esmu referente apvārstim 2020, un jūs zināt, ka parlaments grib veicināt pārnacionālos sadarbības projektus, um, arī mazāka apjoma projektiem. Eiropas parlaments vairāk kārt ir paudis savas bāžas par to, ka um, nav pietiekoši caurskatāma sadarbība. Man ir divējāds dabas jautājums. Kā no vienas puses jūs atbalstīsiet? vairākumu pētnieku, kas Eiropā ir lieliski, nodrošināt labāku piekļuvu apvārstiem 2020. Un otrkārt, vai jūs neuzskatāt, ka būtu jāīsteno atvērtības, efektivitātes un caurskatāmības kritērija, lai veicinātu pētniecības pamata programmu? Es nezinu, komisārs Kunze, vai jūs jau varat mums pastāstīt, kādi ir ietekmes novērtējumi rezultāti Ko komisija doma, kā to varētu nodot nākošajai regulas paudzē? Paldies. Paldies. Jordan, Jordan Kurz, lūdzu. Divas minūtes. Hvala lepa, gospa komisarka. Imam dva sklopa vprašanj. Prvi. Paldies, komisāra kundze. Divi jautājumi. Tas pirmais ir par, ko mēs runājam par izcelības veicināšanu Eiropas Savienībā. Šo mērķi es atbalstu, un gal galā viss parlaments ir absolūti vienmēr to atbalstījis. Bet te ir konkrētā sadaļa arī šajā programmā par to, kur mēs zinām, ka varētu piedalīties arī tās valstis, kas um, līdz šim varbūt nav iesaistījušās. Bet tur vajadzēs papildus vienu miljārdu eiro. Līdz ar to ir mans jautājums par budžetu. Uh, Kā jūs uzskat, un Eiropas parlaments, kādi ir tie principi, kurus jūs uh, piemērosit naudas sadalē? Kādā veidā mēs varam nodrošināt labāku rezultātu? Vai nu iespējami daudz inicitīvu atbalstīt, vai iespējami mm, tomēr mēģināt to virzīt uz galvenajām un līdz ar to mazāk varbūt idejām? Jūs piedāvājat šo ideju par vadošajām projektiem. Jūs arī runājat par šiem flagships, par to, kā varam labāk sasaistīt zinātni un rūpniecību. Es to atbalstītu, vienlaikus arī norādītu, ka to visu varam virzīt arī konkrēto projektu attīstībai. Tad līdz šim tās ir bijuši 15 dalībvalstis, kuru projektu ir saņēmuši atbalstu. Mans jautājums ir, kādā veidā mēs varam nodrošināt, lai visi Um, tomēr visas Eiropas valstis tiktu iesaistīts un arī citu projektu tiktu atbalstīti. Paldies. Karvajo kundz tālāk. Thank you, uh, President Sartori. Paldies, priekšsēdētājs Sartorī kundze, komisārs, komisārs kundze, kolēģi Lams un Dāmas un kungi. Esat sveicināti komisāru mūsu komitejā. Es vēlētos pievērsties apvārsnes 20 sarunā. Mums bija iesākuma sanāksme, divi trialogu, divas trialogu sanāksmes. Tajās institūcijas apliecināja savu vēlmi panākt vienošanās par vairākiem tematiem. Esam panākuši zinām progresu, arī zināms komisāra. Vienas kundze minēja, ka ir panākts zināms progress. Tomēr arī Ir vairākas, e, vairāk temati, kur diskusijas nav noslēgušās. Komisāri norādīja uz vairākiem šādiem ļoti svarīgiem tematiem, par kuriem diskusijas turpinās. Taču es gribētu vēl vienu piebilst, kas ir jo īpaši svarīgs Eiropas parlamentam. Un mana kolēģe Jordana šo tematu jau pieminēja. Tātad līdzdalības paplašināšana mans šim tematam veltītais ziņojums pievērš šim tematam, kā runājot par sadarbības projektiem. Arī komisāri par to runāja. Vai jūs zināt, tas mums ir jau īpaši svarīgi? Un mēs arī esam aicinājuši paredzēt kategoriju budžeta kategoriju šīm darbībām un ceram, ka arī jūs atbalstīsiet mūsu stratēģiju arī taiskaitā sadarbības projektiem, paredzot konkrētus līdzekļus. Mans pēdējais komentārs ir šāds. Vēlos uzdot jautājumu par skaitli apvārsnim 2020 skaitli, kur minēt. Protams, mēs vēlētos, lai šis skaitlis atainot mūsu ambīcijas, pamatojoties uz padomu secinājumiem. Tur ir tāds teikums, apvārsnim 2020 ir jābūt eh, salīdzinoši izaugušam pēdiņā, salīdzinot ar iepriekšējo programmu. Tad vai te arī ir iekļaut kopējā lauksaimniecības politika? Un tad sanāk, ka skaits ir lielāks par 70 miljārdiem. Tātad mēs ceram uz lielāku skaitli un vēlamies eh, dzirdēt eh, zināmas cerības no jums, pamatojoties uz jūsu aplēsēm. Paldies! Paldies, turpina priekšstādātāji! Eiler kungs, lūdzu. Eh, Vispirms Vēlos pateikties jums priekšsēdētājas kundze, kā jūs vēl arī uh, un tāpat kopā ar komisāru iestāties par šo kopīgo pozīciju, ko atbalsta viss parlaments. Mans jautājums tieši balstoties arī, nu, vispārējais politiskais atbalsts. Tātad, kur arī jūs, komisārs kundze, runāt par budžetu. Tagad ir zināms tāds, nu, krustcels, nav vispār skaidrs kāda īsti būs tad komisijas pozīcija tālākās trialogu sarunās? Vai jūs būs tā kā neitrāls, varbūt tāds brokers vai savādāk jūs sevi pozicionēsiet? Es domāju, jau sekotāt pēc tehniskajām sarunām mums jārunā padomē arī tālāk par reālu tādu risinājumu, bet tad visam ir nepieciešams skaidri dokumenti. Un, ja mēs runājam par tādu priekšlikumu konkursu, te ir jābūt visam ļoti caurskatāmam. Nu, komisija bieži vien ir, mm, jūs tā tā paziņojat, ka nu, tad atkal tas ir jums nepieņemam, mm, nekādā ziņā sarkanu līniju nepārkāpsit. Nu, sākot, mēs tad no savas puses varam pat vēsties tiesā uh, pret padomi un komisiju. Vai arī jūs arī padomi formulēs kaut kādā veidā budžetu, kas vispār likos nepieņemam ne parlamentam, ne komisijai, Nu, katrā ziņā, es domāju, komisijai vajadzēs taču attiecīgi reaģēt uz to un sagatavot arī attiecīgus priekšlikumus. Tā kā, nu, ja līdz šim, protams, mums ir bijusi diezgan pozitīva uh, sadarbība, tomēr šobrīd arī vēlos norādīt, lai mēs vispār varētu atrisināt sarunas, tur ir daudzi rakstiski jautājumi, kuri nav atbildēti. Un tie būtu absolūti svarīgi saņemt rakstveidu atbildu šiem jautājumiem, lai arī varētu atrisināt šos jautājumus sarežģītos jautājumus. Cerams, jau pirms sarunu atsākšanas. Un vēl. Mēs ar kolēģiem runājam arī par šo horizontu un arī par budžeta uh, eh, pozīciju 1A, bet tur ir daudz jautājumu, kas ir, piemēram, par uh, arī līdzekļu eh, iezīmēšanu GMS ietveram. Nu, mums ir jāskatās, kā tas īsti funkcionēs. Mums nav skaidrs. Jo, piemēram, GMS ietveros mēs tur runājam, ka tur varētu finansējumu ņemt no um, šī horizonta, apvāršņa līdzekļiem, bet tikpat labi nav skaidrs, kur tad būs atsevišķais naudas kosmos izpētēji. Nu, tā kā jāskatās, tad ir iespējams atsevišķās rezerves pētniecības programmai. Man nav skaidrs, kam īsti tad būs, no kurienes šo naudu mēs ņemsim. Tad es aicinātu vēlreiz. Jūs domājat arī par tālākam budžeta sarunām, precīzi arī tomēr atrunāt šo mm, finansējumu sadalījumu, kas ir viens A pozīcijai, kas ir lielajiem projektiem un kas ir horizontam 2020. Fukālas, Reigo. Paldies, vārds Sukalas kungam lūdzu. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε. Paldies, priekšstādātājas kundze, komisāres kundze, pateicamies jums, ka esat jūs mūsu viesi. Man ir daži komentāri, daži jautājumi. Savā runā jūs norādījāt, ka mums katrā ziņā ir jārīkojas tā, lai Eiropa saglabātu savu pirmo vietu pētniecības un attīstības jomā. Taču kurš jums teica, ka, la, ka Eiropa ir pirmajā vietā šai jomā? nekāds starptautiskais pētījums, nekāds uzņēmuma pētījums, neviens parametrs neliecina par to, ka Eiropa ir pētniecības un attīstības jomas pirmajā vietā. Būtu interesanti zināt, kāda tad ir mūsu vieta šādai pētniecības, šādam pētījumam vispār būtu jābūt izstrādātā. Tika pieminēta pārrobežu sadarbība attiecībā uz pētniecību. Strasbūrā mums bija ie, iespēja uzklausīt Šimona Pēresa kungu. Viņš runāja par sapni, kurā Izraēlas eh, līderība pētniecības joma kopā ar eh, Eiropas spēkiem varētu nodrošināt izaugsmi visam reģionam, ieskaitot Palestīnu. Šāds modelis varbūt varētu iedvesmot arī Eiropas Savienību tās pašas interesēs. Turklāt šajā ziņā ir jautājums par saikni starp struktūra fondiem un četriem apvārsnes 2020 pīlāriem. Lai pagātnē izmantotie līdzekļi būtu saistīti ar Eiropas Savienības vispārējo politiku, pamatojoties uz tematisko pieju. Taču tā varētu arī panākt šo izcilības līmeni, kas turklāt varētu palīdzēt dažām dalībvalstīm. Gribu jums pateikties, jo pirmo reizi dzirdu, ka jūs atzīstat, ka nepastāv atšķirību starp eh, ziemeļiem un dienvidiem, bet pastāv atšķirības starp tām valstīm, kas ir panākušas vai tuvinājušās Lisabonas mērķiem un tām, kurām tas nav izdevies. Un tas apliecina to, ka viens no e ekonomiskās krīzes uh, eh, izraisītēm ir pētniecības pārāk zemais finansējums, nevis otrā. Tā nav kā krīze izraisa pārāk mazu finansējumu pētniecībai. Paldies, Kovičs kundze. Komisārki Kvin. Paldies. Man arī priekš šodien redzēja šeit komisārs kundzi mūsu komitejā. Jāatzīst, ka es absolūti piekrītu jums, kur jūs runājat par visu procedūru vienkāršošanu. Tas ir ļoti svarīgi. Ja mēs vēlamies sasaistīt mazo vidējo uzņēmumu uh, darbību ar izcilības centriem, tad tieši vienkāršošanas procedūra vienkāršošana ir absolūti svarīga. Nu, līdz ar to mans jautājums ir, kādā veidā mēs vēlamies pat tā kā pārdot šo Eiropas pieredzi gal galā man liekas, ka mēs savā starpā bieži vien pārāk daudz eh, strīdamies, un tad līdz to mēs nespējam vairs konkurēt pasaules mērogā. Mēs jau redzam, ko, kā mūs apsteidz Ķīna, Brazīlija un citas valstis. Tādēļ mans jautājums, kādā veidā mēs varbūt varētu samazināt šo iekšējo sacensību, bet drīzāk veicināt sadarbību? Uh, Un vai komisija ir gatava kaut kādai veicināt šādu iekšējo tīklu veidošanos? Un līdz ar to labāk tad uz ārpus arī pārdot Eiropas uh, zinātni un Eiropas pētniecību. Paldies! Paldies! Priekšsādātāja komisārs kundze, daudz kolēģi jau pateica to, ko es vēlos teikt, tā kā arī jūs gan nepārsteigts, ka es arī vēlos runāt par budžetu un daudzgadu finanšu schēmu. Tātad mans jautājums būs par horizontu 2020 Erasmus Reāli viss šī programmas ir nodrošinājušas, protams, arī sev līdzekļu pieaugumu salīdzinumā 13. gadu. Jautājums ir, kādā veidā gan tas būs. Ko nozīmē šī izaugsme? 1% vai konkrēta eiro summa piešķirta, 1 miljons vairāk vai tam līdzīgi. Nu, mums ir jāskatās 13. gads kā salīdzinām references gads. Nu, tad vēl ņemam vienkārši 13. gadu un pareizinām ar 7 vai arī samlīdzīgi. Man interesē tomēr, kā tad eh, īsti izskatīsies šis finansējums visām šīm būtiskajām programmām 13. gadā. Paldies! Paldies, Hībners kundze, lūdzu. Bardzo, dziękuję, pani komisarz i pani Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos pateikties par šodienas sanāksmi. Vēlos norādīt konkrētu lietu. Manuprāt, ļoti svarīgu. Mēs šobrīd gatavojamies uzsākt darbu pie ziņojuma par bijušajām rūpnieciskajām zonām. Bieži vien ir tā, ka ja kaut kāda rūpniecība beidz pastāvēt, tad uh, visu šo teritoriju bieži vien pārvērš pār dzīvojamo teritoriju. Un reti, kad tur turpinās kaut kāda za, ra, uh, ekonomiskā darbība, za, ražošana vai tam līdzīgi. Nu, par šo jautājumu mēs esam vairākas reizes runājuši. Īstenībā kohēzijas fonds pat paredz tam atsevišķus līdzekļus. Nu, mēs vēlētos, protams, arī izmantot šeit arī savus līdzekļus un nodrošināt, ka saulēcīgi notiek iejaukšanās, jo tas kļūst par gandrīz katastrofāliem apmēriem Eiropas Savienībā. Ja jau reiz šīs teritorijas tiek uh, pārvērsts par dzīvojumam teritorijām, tad vairs nekad tās neizmantos ražošanai. Es gan uzskatu, ka, ja mēs to kaut kādā veidā varētu regulēt, tad mēs nodrošinātu tomēr lielāko arī iespējamo ekonomisko labumu. Varbūt, ka mēs varat iezīmēt konkrētus līdzekļus visām tām zonām, kuras līdz šim ir bijušas arī rūpnieciskās zonas galu galā. Tas ir viņa mērķis, viņa funkcija un pat bieži vien bija viņam arī īpaši piemērota aizsardzības tāda jeb atbalsta programmas un status. Tas tagad viss pazūd. Varbūt, ka mēs varētu mēģināt to visu tomēr arī pagriezt savādāk un apvienot, piemēram, ķīmiskās rūpniecības teritorijas, arī sasaistīt ar eh, pētniecību un attīstību. Nu, mēs nevajadz, mums nevajadzētu to visu atstāt vienkārši tādā pašplūsmā. Paldies, Fordas kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Sveicu jūs svētā patrikdienā, laikam pāris dienas novēloti, komisārs kundze. Man trīs jautājumi. 25% pieaugums like, like for like, ja, līdzīgi šiem pieaugumam. Bet vienlaiks tas nozīmē, ka tad ir jāsamazina finansējums atsevišķajām šiem uh, projektiem universitātēm. Es mēģinu to izskaidrot, bet nekādi nevaru, un varu, ka jūs varētu man pateikt konkrētāk. Otkārt, vienkāršošana. Ja mēs, piemēram, visus arī, protams, noteikums un ir mazāk noteikumu, tad ir mazāk noteikumus, ko arī pārkāpt. Līdz to tas gan nenozīmē, ka uzreiz uzlabojam līdzekļu tērēšanu. Tā ka mums ir jāskatās, ko mēs izdomājam ar šo vienkāršošanu. Mums vienlaikus ir paralēli jāpanāk uzlabojam arī līdzekļu tēriņus. Nu, gal galā ir arī atsevišķas projekti, kuri visu laiku vēlas tomēr piemērot viens tos pašus grāmatvedības standārts un pamatu. Un vēl treškārt, šajā komitejā mēs esam samazinājuši tēriņus veselības izdevumiem, vienlaikus apzinoties milzīgās demografiskās uh, izmaiņas, un šobrīd sanāk, ka mēs palielinam speciāli vēl līdzekļus pārtiks piegādes drošībām, lai gan mums īstenībā tas īsti nebūtu šobrīd aktuāli, man liekas, Eiropā. Nu, kā jūs varētu komentēt no jūsu skatpunkta? Tātad 25 10% palielinājums, 10% samazinājums iepratiem, vienkāršošana vai labāka tērēšana un šī vispārējā budžeta piešķīruma pa prioritātēm. Paldies! Tālāk, Grostets kundze. Liels paldies! Divi pavisam ātri jautājumi. Pirmais. Vai jūs, komisārs kundze, uzskatāt, ka apvārsnes 2020 programma ir pietiekoša un attiecīgi eh, atbilst mūsu MVU vajadzībām, un no otras puses mēs runājam par inovāciju. Taču Eiropas smadzenes ar vienu aizplūst prom, ko darīt, lai cīnītos ar šo parādību. Mums katrā ziņā ir jāsaklabā Eiropā mūsu pētnieki, tāpēc viņi ir attiecīgi jātalgo, lai nebūtu pārāk liela atšķirība uh, ar eh, atalgojumu zinātnē citās valstīs, tā skatā trešajās valstīs. Tātad, kādi ir jūsu jautājumi, jūs, kāds ir jūsu atbildi šiem jautājumiem? Paldies. Paldies, Paldies Krastec kundzei. Nu labi, tagad esam uzklausījuši deputāts, viņa komentārus. Manuprāt, tā tas ir ļoti daudz apjomīgi jautājumi, un skaidrs, ka jūs apliecinat arī reizē mūsu komitejas uh, pamatvērtību, tātad pētnieciskie un pētnieciskie jautājumi. Komisāri, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, um, paldies visiem deputātiem par jautājumiem, par komentāriem. Un paldies jums arī par lielu atbalstu, ko es vienmēr jūtu no jūsu komitejas puses tieši par apārsni 2020 un īpaši, kur jūs vienmēr uzsat lielu atbalstu vispār, lai nodrošinātu arī budžetā nepieciešamā apjomā pārsniegt 2020, lai varētu arī iznot visus svarīgākos programmas smērķus, kurus mēs kā komisija sākotnēji arī izveidojam. Mēs uzskatām, ka šī ir absolūti svarīga politika, lai nodrošinātu vispārēju izaugsmi un arī attīstību nodrošinātu. To arī norādīja vairāki deputāti, un mēs to arī visu vēlamies īstenot. Paldies arī par veidu, kādā um, jūs risināt trialogu sarunas. Tas nozīmē patiesas diskusijas un arī komisijas pārstāvi, kas arī pārstāv līdz to mani. Es ceru, ka viņi tomēr ir bijuši jums arī izpalīdzīgi un nodrošinājuši visu nepieciešamo informāciju sarunu laikā. Mēģināšu tad izskatīt daudzos jautājumus, ko jūs uzdevāt, un priekšsādātāji droši vien tad jums būs jāatvainoja, ja es ne visus varbūt precīzi atbildēšu uzreiz, un tad, ja ne, tad uh, rakstveidā vēlāk. Par dzīmumiem. Mēķis ir nodrošināt 50 procentu, protams, pusi uz pusi arī sievietes, lai piedalās gan arī, protams, ekspertu grupās, novērtēšanās komitejās un tam līdzīgi. Dzimuma jautājums ir jāizskata pēc būtības un pamatīgi. Skatīsim konkrēti pie jautājumiem. Piemēram, veselība, vide. Es to jau no paša sākuma esmu uzsvērus un par to cīnos. Uh, Un katru reizi, kad komitejas par šo jautājumu jau runā, jau 2010. gada janvārī mēs to uzsākām sarunas, un vienmēr es par to cīnos un mēģinu panākt, lai būtu absolūti šāda visaptvaroša dzimuma līdztiesības arī politikas ievērošana. Nu, es atvainojos, ja varbūt tāda būs tāda lēkāšana, bet tad runām tālāk. Nākamais tad. Te bijuši ļoti labi ietekmes novērtējumi un te ļoti labi rezultāti par konkrētiem jautājumiem, kuriem par noteikumu vienkāršošanu un viss, kam jābūt caurskatāmām. Nu, tas ir skaidrs, mēs esam sapratuši arī no septītās pētniecības programmas, ka ir jābūt harmonizētiem noteikumiem, ka ir jānosaka tāds skaidrs saikne arī ar rūpniecību un ir jābūt tādai atvērtai pārvaldībai. Nu, to visu esam ņēmuši vērā un esam sapratuši. Viens ir Clean Sky. Jums ļoti labi zinām programma, tad nekādā ziņā tas nav nekāds slēgts klubs. Tur ir vairāk nekā 570 dalībnieku. Tas skaidri arī pierāda to, ka um, arī džetī tas viss ir atvērts un pētniecības sadarbība notiek, un tur piedalās vairāk nekā 570 dalībnieku. 50% no līdzekļu ieguvējiem ir jaunpienācēji. Tas bija jums visiem skaidri jāsaprot. Tad mēs runājam, ka tā ir atvērta programma, un tā tā ir jāpaliek, un mums ir jāiedrošina, ka jauni dalībnieki iesaistās programmās. 40% ir no maziem vidiem uzņēmumiem ir tie, kas saņem no klīnas kāja programmas atbalstu. 40% ir MBU. Tālāk par finansēšanas modeli. Vairāk deputāti jautāja, vai mums ir skaitļi? Nē, mums nav kāda skaidra cipara. Mēs no savas puses, protams, esam mēģinājuši panākt, lai to, ko tad domāju padomu, tad mēs konkrēti arī atrisināt. Tad, tad izskatās 70 miljardi eiro. Bet nu, tas ir tāds tikai mūsu aplēses tas ir tāds, ko mm, padome nav skaidri pateikusi. To tālāk ir jāatrasina um, trialogas ceļā starp padomi un parlamentu. Mums jāsaprot, ko katrs miljards, kas tātad ir nocirkts, samazinājums, arī apvārsim 2020, ko tas īsti nozīmēs, kas ir šāda veida samazinājums. Mēs sacījām 74,76 miljārdi eiro ir tas nepieciešamais finansējums ja mēs vēlamies saglabāt tiešām arī šeit noteikto 2013. gada a, finansēšanas līmeni. Un šobrīd, skatoties uz konkrētiem miljardiem, es jums nosaukšu vairs, vairākus piemērus. Ko tas nozīmē? Tas varētu samazināt. Nozīmē 4000 MBU vairs neseņem šo finansējumu, lai attīstītu jaunas inovācijas, vai arī 600 dažādi veidi izcili pētnieki vairs nesaņem savu pētniecības naudu, lai varētu veicināt tālāko arī izaugsmi. Vai arī tas nozīmē 2,5 tūkstoši stipendijas no Marijas, kurī tad vairs pētniecības centrā nesaņemtu. Vai arī te ir samazināms arī dažāda veida vidēja mēroga pētniecības centriem. Tā kā tie ir daži piemēri, kuri varētu nozīme, kuriem būtu ļoti smagi šāds cirtiens, šāds seks par iespējamam šos miljārdu samazinājumu. Nu, tad vēl mums ir, protams, ļoti skaidra nostāja par uh, publisko pieejamību zinātniskajiem datiem - Open Access Publications. Nu, mēs katrā ziņā šeit atbalstam šo, un mēs uzskatām, ka tā tam arī jānotiek. Tā ir pasaules vispārējā kārtība, un uz to virzāmies. Uh, Un vēl ievadrunā ja visu iepriekš norādījusi to, ka ir jānodrošina Eiropa kā pievilcība, pievilcīga vieta pētniecībai, pētniekiem, zinātniekiem no visas pasaules. Kādā veidā mēs varam to izmērīt? Vai tas tā ir? Investīcijas visā pasaulē, ko veic tieši mūsu konkurenti - austrumos - Ķīna, Singapūra, Dienvidkoreja, Krievija visas šīs valstis, līdzīgi kā Eiropas Savienība, arī noteikušas, ka pētniecība un um, izpēte ir galvenais izaugsmas dzinējspēks. Un tādēļ viņi arī ļoti daudz investē. Absolūti līdz ar to ir skaidrs, ka Eiropai jāsaglabā vai pat jāpalielina arī savas investīcijas, ja mēs vēlamies tiešām nodrošināt vadošās pozīcijas. Mums jau ir izcili zinātnieki šobrīd, kas strādā Eiropā. Viņi veic šo izcilo darbu. Uh, bet ja mēs nedroši ne, nespēsim viņu pētījumu rezultātus pārnest uz ekonomisko izaugsmu, nu tā ir reāls tad apdraudējums, un tas ir skaidri jāpasaka. Un tādēļ apvārsnes 2020 šeit arī noteiktās politikas to vienmēr pasvītro. Tā kā nav vairs nekāda tālā nākotne. Nē, mūsu kaimiņi ir jau min, min, minus papēžiem. Par vienkāršošanu 2010. gada janvārī, kad es pirmo reizi tikos ar parlamentu, es uzreiz arī runāju ar jums, un mēs dzirdējām, visas politiskās grupas skaidri norādīja, ka viss, kas saistās ar pētniecības pamatprogrammu, ir milzīgais administratīvais sloks, fragmentācija, milzīgs tiešām daudzās veidlaps, kas jāizpilda um, zinātniekiem, pētniekiem, universitātēm un arī uzņēmējiem. Es to sadzirdēju, un es arī uzreiz arī organizēju ļoti nopietnas konsultācijas, un šo jautājumu mēs arī dzirdējām vairākas reizes, kad to atkārto arī, protams, no uzņēmumiem un pētniecības, pētniecības eh, centri, universitātes norādīja, ka ka tieši tādēļ, ka tas tik sarežģīti, tad viņi drīzāk izmantoja nacionālo piešķirto finansējumu un aģentūru, pētniecības aģentūru piešķirto finansējumu. Uh, bet tagad viņi, protams, vēlētos, lai varētu atkal izmantot vairāk Eiropas komisijas piešķirtos līdzekļus, Eiropas saimnības piešķirtos līdzekļus, bet viņi vēlas, lai tas būtu vienkāršāk. Un, protams, kad revīzijas palāta katru gadu jau septiņus gadus pēc kāds norāda, ka tiek pārāk daudz nepareizi aizpildītu, protams, atskaišu un milzīgas kļūdas pieļauts, ka tas ir nepieņemams šis apjām kļūdu līmenis. Nu, mēs to saprotam, ka tas ļoti nopietns signāls. Un līdz ar to ar apvārsni 2020 mēs tiešām panāktu reālu, skaidru, vienkāršotu procedūru tādu ieviešanu. Un tas, ja mums tas izdotos, tas būtu absolūts milzīgs sasniegums. Un es aicinātu arī jūs, kas visu laiku esat pieprasījuši vēl šāds papildus vienkāršots procedūras, tad arī atbalstīt to tālāk. Un es arī plānoju to darīt. Un esmu atbalst, ā, pateicīgi jums par atbalstu. Priekšsēdētājs atveic saka, ka, nu, laiks beigt. Es, diemžēl, neatbildēju uz visiem jautājumiem, bet apliecinu jums vēlreiz. Ja neatbildēju kaut ko uzreiz, atsūtīšu jums rakstēt atbildes tuvāko dienu laikā. Paldies! Paldies, komisārs Kunze, paldies, ka ieradāties šorīt, paldies par jūsu atbildēm. Un paldies, ka bijāt šeit. Pēc trīs minūtēm sāksies balsošana. Tādēļ lūdzu sagatavojieties. subito le operazioni di voto, anche perché. Nu... Tūlīt pat eh, sāksim ar balsošanu. Mums ir diezgan daudz eh, darba šajā sadaļā, tā kā sāksim. Lūdzu, pārbaudiet, vai strādā jūsu balsošanas kartes. Thank you posto? Bīni, te prova tessera. Labi, šķiet, ka viss ir kārtībā. Beidzam šo kontrolu balsojumu. Īs paziņojums par 13. punktu. Tas attiec uz grozījumu izdarīšanu padomas regulā par kopienas tiesisko regulējumu, ko piemēro Eiropas pētniecības infrastruktūras konsorcijam. Šīs balsojums tiek atlikts uz 25. aprīli. Jo šeit vēl ir jānoskaidro dažas lietas ar padomu un komisiju. Tagad tas ir jāatliek. Tad sākam balsošanu ar uh, eh, Pēleta ziņojumu nafts un gāzes meklēšanas izpēcniegūs darbības jūras drošums. Tā kompromiss, ko ir iesniegušas visas politiskās grupas, kurš par pret atturs pieņemts. Galīgais balsojums. Balsojam elektroniski, sākam balsot. PP 2 in più, uno lo ritiro io, ancora uno in più. EPP ir divas balsis par daudz. Bene, votazione chiusa. Labi, beidzam balsot. Pieņemts 45 par 6 pret. Apsveicam referentu. Likumdošanas rezolūcija elektroniskais balsojums. Votazione chiusa. Beidzam balsot. 43 pār 5 pret arī normatīvā rezolūcija ir pieņemta. Prego, turmes. Turmes kungs. Es esmu aizmirsis savu uh, balsošanas karti, tā kā pievienojiet manu pretbalsi. Jā, labi, paldies. Labi. Tālāk eh, Roila ziņojums. Pirmais grozījums atsaukts 1A eh, par pret atturas pieņemts. Kompromiss 1B par pret atturas noraidīts. Pārbaudām pirmo B elektroniski lūdzu. Pirmais B. Sākam balsot. Beidzam balsot. 18 pār 31 pret noraidīts. Tālāk 78 par pret atturas noraidīts. 80. par pret atturas noraidīts.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 Priekšsēdētāji atvainojas pēc pirmās daļas. Mēs varam uzreiz pāriet pie kompromisa numur divi par pret atturas pieņemts. 103. par pret atturas pieņemts. 105 par pret atturas pieņemts. 109 par pret atvainojas priekšsēdētāji divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas noraidīts. Trešais kompromiss par pret atturas pieņemts.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 Tātad 130. 130. ja kāds nesaprat atvainojas par pret, atturas noraidīts. 119. par pret, atturas noraidīts. Kompromis 4 par pret, atturas pieņemts. Kompromis 5 par pret, atturas pieņemts.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 pret atturas noraidīts. 154. par pret atturas noraidīts. 134. ar mutisko grozījumu par pret atturas noraidīts. 157. par pret atturas noraidīts. 159. par pret atturas noraidīts. 158. par pret atturas noraidīts. Pārbaudām 158. elektroniski. Sākam balsot. Votazione chiusa. Beidzam balsot. 22 par 30 pret noraidīts.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 Es atvainojos, mums vēl jānobalso par 337. Tātad 337. par pret atturas pieņemts. Sastais kompromiss par pret atturas pieņemts. Tālāk 173. Pa 173. Par pret atturas noraidīts.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 217. pār pret atturas noraidīts. 152 eh, par pret atturas pieņemts. Pārbaudam 152 elektroniski. Beidzam balsot. 45 pār 10 pret pieņemts. Reģī 4. Pirmā daļa. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. Divsimt divdesmit otrais par pret atturas noraidīts. 221 ar mutisko grozījumu par pret atturas pieņemts. 223 par pret atturas pieņemts. Kompromiss 11 par pret atturas noraidīts. Kompromiss 12. Ko jūs vēlaties pārbaudīt, lūdzu? Jautā priekšsēdētāji. Es atvainos, eh, tas eh, bija pieņēmts. Nu tā reizēm gadās. Mēs to varam pārbaudīt, bet 11. Eh, kompromiss ir pieņemts, es kļūdījos. Nu labi, lai viss būtu pilnīgi skaidrs. Tātad 11. kompromiss pieņemts, 12. par pret atturas, 12. pieņemts. Tālāk 243. par pret pret atturas pieņemts. 13. kompromiss par pret atturas pieņemts. 327. par pret atturas pieņemts. 14. kompromiss par pret atturas pieņemts. 15. par pret atturas pieņemts. Grozījums 274 par pret atturas pieņemts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 pret atturas pieņemts. Simt piecdesmit pirmais par pret atturas pieņemts. Kompromiss 17 par pret atturas pieņemts. 306 par pret atturas pieņemts. 307, 308 identiski par pret atturas. Šķiet, ka noraidīts, bet pārbaudīsim elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Jā, labi, ka es apšaubīju 27 pret 26 pieņemts. 309 par pret atturas noraidīts. 310 par pret atturas pieņemts. Kompromiss 18 par pret atturas pieņemts. Trīsimt divdesmit piektais ar mutisko grozījumu par pret atturas pieņemts. 330, 331 kopā par pret atturas noraidīts. Vēlties pārbaudīt, pārbaudam 330, 331. Beidzam balsot. Trīsdesmit viens pār divdesmit četri pret pieņemts. 332 par pret atturas. Nē, esmu īsti pārliecināta. Balsam elektroniski 332. Beidzam balsot. 3, 3 pār 25 pret pieņemts. 333 par pret atturas pieņemts. 334 par, pret, atturas, pieņemts. Pārbaudam 334. Sākam balsot. Kjūza. Beidzam balsot. 28 pār 29 pret. Noraidīts. ar vienu balsi. 335. Divās daļās. Pirmā daļa. Par. Pret. Atturs. Norēdīts. Otrā daļa. Par. Pret. Pieņemts. 329. Gribat pārbaudīt otro daļu iepriekšējiem? Labi. Tātad otrā daļa 335. grozījumam. 33 pret 24. Pieņemts. 329. Par, pret, atturas. Nu, krūt grūti pateikt, eh, pārbaudam 329. Nē, 328. Priekšsēdētā atvainojas. Nē, 329. joprojām. Pārbaudam elektroniski. Beidzam balsot. 33 par 25 pret. Pieņemts. Tālāk 19. Eh, kompromiss par pret atturas pieņemts. Kompromiss 20 par pret atturas pieņemts. Kompromiss 21 par pret atturas pieņemts. 369 par pret Butikofer kungs vēlas izteikties. Vai jūs nobalsojat par 329? Eh, šis grozījums atkrīt, jo 330. un 331. tika pieņemti. Tā kā tie tika pieņemti, 326. atkrīt. Tālāk 369. par pret atturas pieņemts.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 par pret atturas noraidīts. Pārbaudam vēlreiz elektroniski 376. Beidzam balsot. 22 par 32 pret noraidīts. 383 par pret atturas pieņemts. Kompromiss 24 par pret atturas pieņemts. 392 par pret atturas noraidīts. 395 par pret atturas noraidīts. 396, nē, pārbaudam, 395, to sākam balsot. Beidzam balsot. 32 pār 24 pret pieņemts. Balsojums ir diezgan garš, tā kā lūdzu celiet skaidri rokas. Tagad esam pie 396. par pret atturas. Nē, pārbaudam elektroniski. Izskatījās, ka noraidīts, bet tomēr, lai būtu droši, pārbaudīsim, beidzam balsot. 21 pār, 36 pret. Jā, tas ir noraidīts. Tālāk 397 pār, pret, atturas, noraidīts. Kompromiss 25. Nē, pārbaudam tomēr 397.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 Kompromis 26 par pret atturas pieņemts. 220 par pret atturas noraidīts. Pārbaudām 220. Beidzam balsot. 24 pār 31 pret norādīts. Tālāk 417 pār pret pieņemts. 420 pār pret atturs norādīts. Kompromis 27 pār pret atturs pieņemts. 426 par pret atturs pieņemts. 427 par pret atturas. Pārbaudām 427. Beidzam balsot. Div, 30 eh, pār 25 pret pieņemts. 430 eh, par pret atturas noraidīts. 432 par pret pret atturas noraidīts. Kompromiss 28 par pret atturas pieņemts. Kompromiss 29 par pret atturas pieņemts. 499. par pret atturas pieņemts. 502. par pret. Tātad 502. vēlreiz priekšsēdētā atkārto par pret atturas. Pārbaudām elektroniski. Beidzam balsot. 24 par 3, 1 pret noraidīts.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 23 pār 31 pret noraidīts. Tālāk eh, balsojam blokā 482, 83, 84 un 85. Par, pret, atturas, pieņemts. Tālāk 503 par. Pret atturas. Šķiet, ka pieņemts, bet pārbaudām 503. Beidzam balsot. 23 pār 32 pret noraidīts. Otrais grozījums par pret atturas noraidīts. Trešais par pret atturas noraidīts. Ceturtais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 Devītais par pret atturas noraidīts. Septītais par pret atturas pieņemts. Piecpadsmitais par pret atturas noraidīts. Sešpadsmitais par pret atturas pieņemts. Divdesmitais par pret atturas pieņemts. Divpadsmitais par pret atturas pieņemts.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 pret atturas noraidīts. 23. un 24. kopā par pret atturas pieņemts. 27. par pret atturas pārbaudam 27. Beidzam balsot. 31 par 26 pret pieņemts, 31 par pret atturas noraidīts, 32 par pret atturas neredzēju īsti, 32 pārbaudam. Beidzam balsot. 29 pret 29 noraidīts.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 pret atturas pieņemts. 38 par pret atturas pieņemts. 41 par pret atturas noraidīts. 42 par pret atturas. Nē, esmu pārliecināta par 42. Pārbaudam vēlreiz 42. Beidzam balsot.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 atturas noraidīts. 56 par pret atturas pieņemts. Nē, 58 tomēr pārbaudam elektroniski. 56. Beidzam balsot. 28 par 29 pret norādīts.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 pret atturas pieņemts. 58. Nē, pārbaudām 60. elektroniski. 60. Beidzam balsot. Noraidīts. 60. ir noraidīts. 58. par pret atturas pieņemts. Nē, pārbaudam 58. elektroniski. Beidzam balsot. 26 par 30 pret noraidīts. 55 par pret atturas pieņemts. 61 eh, par pret atturas noraidīts.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 pret atturas pieņemts. Tālāk NV 22 par tātad NV 22 par pret atturas pieņemts, NV 23 par pret atturas pieņemts, Rēģī 11 par pret atturas pieņemts Reģī 11. Pārbaudam elektroniski. Beidzam balsot. 31 pār 24 pret. Pieņemts. Reģī 2. Tas bija par reģī 11. Reģī 20 par pret. Atturas. Pārbaudām reģī 20. Beidzam balsot. 26 pār 30 pret noraidīt. Sarežģīt 24 par. Pre, pret. Atturas. Noraidīts. Agrī 10 par. Pret. Atturas. Pieņemts. Agrī 14 par. Pret. Atturas. Pieņemts. Agrī 18 par. Pret. Atturas. Pieņemts agrī 19 par pret atturs pieņemts, agrī 20 par pret atturs pārbaudam agrī 20. Beidzam balsot. 29 pār 26 pret pieņemts, agrī 22 par pret atturs atturas pieņemts. Un visbeidzot galīgais balsojums elektroniski sākam balsot. Beidzam balsot. 49 par 7 pret 1 atturējies. Līdz ar to pieņemts un apsveicam referentu. Tagad ir čičas ar ziņums. Mirklīti. Saka priekšsēdētā. Which one? Uh, yeah, page 14. Yeah. And then we move to the If, if one is approved. If one is approved, we go to the first part, yeah. and then we directly go to the corporate. Pronti per il voto? Rapporto C. Vai visi gatavi balsot? Čečester ziņojums. Pirmais kompromiss par. Pret. Atturs pieņemts. Pirmais grozījums par pret atturas pieņemts. Otrais grozījums par pret atturas pieņemts. 65. divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas noredīts. 66. grozījums par pret atturs norēd. Pieņemts. 67. par pret atturas pieņemts. 6. kompromiss par pret atturas pieņemts. 7. grozījums par pret atturas pieņemts. 76. grozījums par pret atturas norādīts.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 86. un 90. par pret atturas noraidīts. 8. kompromiss par pret atturas pieņemts. Tagad mēs pārējām pie grozījuma numur 100. 16 un 160 pār pret atturas noraidīts. Devītais kompromiss par pret atturas pieņemts. Desmitais kompromiss par pret atturas pieņemts. 21. grozījums. Budžets par pret atturas pieņemts. 22. grozījums par pret atturas pieņemts. 23. par pret atturas pieņemts. 24. par pret atturas pieņemts. 11. kompromiss par pret atturas pieņemts. Pārējam pie 162. grozījuma par pret atturas noraidīts. Trešais kompromiss par pret atturas pieņemts. Otrais kompromiss par pret atturas pieņemts. 38. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 39. un 40. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Pirmais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 41. grozījums divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa, ne. Ar to tad arī beidzam. Uh, par 41. saka priekšsēdētā. Ceturtais kompromiss. Ceturtais budžeta grozījums par pret atturs pieņemts. 44. grozījums par pret atturas pieņemts Es labi neredzēju paceltās rokas. Tad 44. grozījums balsosim elektroniski, sākam balsot. Labi. Hjūza. Beidzam balsot. 38 pret atnoraidīts. 4. grozījums par pret atturas pieņemts. 4. kompromiss par pret atturas pieņemts. 52. grozījums par pret atturas pieņemts. 7. grozījums par pret atturas pieņemts. 5. kompromiss par pret atturas pieņemts. 50. 57. grozījums par 57. grozījums par pret atturas noraidīts. 58. par pret atturas pieņemts. 59. par pret atturas noraidīts. 60 par pret atturas pieņemts. Trešais grozījums par. Dimitikato loto. Ai, es piemirsu astoto grozījumu, saka priekšsēdētāja. Jābalso arī par astoto grozījumu par. Pret atturas pieņemts. Trešais grozījums par pret atturas pieņemts. 63. grozījums par pret. Vēlreiz lūdzu. 63. grozījums par pret atturas noraidīts. 9. grozījums par pret atturas pieņemts. 64. divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas noraidīts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. Galīgais balsojums. Balsosim elektroniski. Sākam balsot. Votazione chiusa. Beidzam balsot. Beidzam balsot. 51 par, neviens nav pret, 6 atturējās, pieņems, apsveicu referentu. Tagad uh, personīgais, uh, personālais balsojums par uh, likumdošanas priekšlikumu. Sākam balsot. Bene. Votazione chiusa. Beidzam balsot. Es savukārt jau esmu izņēmusi. Vēl ar vienu kāds viens balsotājs no tautas partijas par daudz. Vēl ar vienu viens no tautas partijas balso par daudz. Beidzam balsot. 52 par. Neviens nav pret, seši atturējās apsveicam referentu. Bīni, pasiām. Labi, tad tagad pārējām pie balsošanas par Rivāzī kundzes atzinumu. Tad mēs jau esam pievērsušies arī Vāzīkundas atzinumam. Vai viss kārtībā? 8. 9. grozījums kopā par pret atturas noraidīts. 10. par pret noraidīts. 55. par pret noraidīts. 56. par pret noraidīts. 57. par pret jā, noraidīts. 58 un 59 kopā par pret atturas noraidīts.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 pret, pieņemts. 65 par, pret, pieņemts. 66 par, pret, pieņemts. 67 par, pret, pieņemts. Sešdesmit astoņi par, pret, pieņemts. Četrpadsmit par, pret, noraidīts.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 pret, noraidīts. 77 par, pret, noraidīts. 76 par, pret, noraidīts. 78 par, pret, noraidīts. Trešais kompromiss par, pret, noraidīts. Pārbaudīsim trešo kompromisu grozījumu elektroniski sākam balsot. Già fatto io. Ancora. Ancora. Ancora un pepito. No, basta, basta. Votazione chiusa. Beidzam balsot. 21 par, 33 pret norēdīts. 7, 81, es atvainojos, priekšsēdētājs, 79. Trešais kompromiss grozījums tika noraidīts, līdz ar to jābalso par 79. un 80. grozījumu. 79. par, pret, attura, atturs noraidīts, 80. par, pret, atturs noraidīts, 81. par, pret, atturas pieņemts, 82. par, pret, atturas noraidīts, 19. par, pret,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 88. par, pret, atturs, noraidīts. 89. par, pret, atturs, noraidīts. 90 par, pret, atturs, jāpārbauda 90. grozījums. Elektroni sākam balsot. MPP. Vēl ar vienu viens balsotājs no tautas partijas par daudz. Korāna. Korāna. Jā. Bien. Allora, eh, votazione chiusa. Beidzam balsot. 27 par, 30 pret, noraidīts. 91 par, pret, atturas, noraidīts. 92 par,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 pret atturas noraidīts. 98 par pret atturas pieņemts. 99 par pret atturas noraidīts. Pieņemts, jā, pieņemts ap priekšsādātāju. Labi, pārbaudīsim elektroniski. 99. grozījums. Sākam balsot. Votazione chiusa. Beidzam balsot. Noraidīts. Pareiz darījām, ka pārbaudījām. 26 par 30 pret 100 par pret atturas noraidīts. 101 par pret atturas noraidīts. 102. par pret atturas. Pārbaudīsim 101. grozījumu elektroniski. Sākam balsot. Votazione chiusa. Beidzam balsot. 27 par, 30 pret, noraidīts. 103 par, pret, atturs, noraidīts. 104 par,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 noraidīts 110 par pret atturas noraidīts 112 par pret atturas pieņemts 113 par pret atturas noraidīts 114 par pret atturas noraidīts pārbaudīsim 113. grozījums referents lūdza pārbaudīt. Šo balsojumu sākam balsot elektroniski. Jūza. Beidzam balsot. Viens balsotājs no tautas partijas puses par daudz. Beidzam balsot. 28 pār, 26 pret pieņemts. 113. grozījums ir pieņemts. 1, 114. grozījums par to jābalsojam. Tagad 21. par pret atturas pieņemts. 115. par pret atturas noraidīts. Bet, nu, varbūt pārbaudīsim elektroniski. 115. grozījums. Sākam balsot elektroniski. 115. Vota... 115. grozījums balsošanu. Beidzu, beidzu. 28 par 27 pret pieņemts. 116. par pret atturas. Pārbaudīsim. 116. grozījums sākam balsot elektroniski. Jūzē. Beidzam balsot. 33 pār 23 pret pieņemts. Tas bija par 116 grozījumu. Tagad kopā balsojam par 117, 118, 119 grozījumu par pret atturas pieņemts. 120 par pret atturas. Pārbaudīsim. 120. grozījums sākam balsot elektroniski. Jūza. Beidzam balsot. 48 par, 9 pret pieņemts. 121, 122 kopā par, pret, atturas pieņemts. 100, eh, vienkārši 22 grozījums par, pret, atturas pieņemts.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 Nē. 26. par, pret, atturas, noraidīts. 137 par, pret, atturas, pieņemts. 138 par, pret, atturas, pieņemts. 139 par, pret, atturas, noraidīts. 140 par, pret, atturas, noraidīts. Piektais kompromisa grozījums par, pret, atturas, noraidīts Noraidīts. Labi, pārbaudīsim piekto kompromisu grozījumu. Sākam balsot. Čekas kompromisu 5. Beidzam balsot. 22 pār 33 pret noraidīts. Tagad balsojam par 141 pār pret 141. grozījums pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Hjūza. Beidzam balsot. 27 pār 28 pret noraidīts. Simtu četrdesmit sestais pār pret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 atturas noraidīts. 29 par pret atturas noraidīts. 27 par pret atturas noraidīts. 30 par pret atturas noraidīts. 147 par pret atturas noraidīts. Sestais kompromisa grozījums par pret atturas pieņemts. 32. par, pret, atturas, noraidīts. 150 par, pret, atturas, noraidīts. 33 par, pret, atturas, noraidīts. 7. kompromiss grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Ne? Septītais kompromiss grozījums pārbaudīsim. Beidzam balsot. 29 par, 27 pret. Pieņemts. Apsveicu. Tātad septītais kompromisa grozījums ir pieņemts, līdz ar to pārējiem pie 153. par, pret, atturas, noraidīts. Pārbaudīsim 153. grozījumu. Sākam balsot. Chiusa. Beidzam balsot. 31 pār 26 pret pieņemts. 154. grozījums par pret atturas noraidīts. 155. par pret atturas noraidīts.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 Tagad 38. grozījums. Es atvainojos, saka priekšsēdētāji. Man nu pat teica, ka vienu grozījumu es palaidusi garām, 157. grozījumu bija palaidusi garām. Balsosim par to, tas jums ir jūsu sarakstos, vai ne? Es piemirsu to, es atvainojos. Tā, tad tagad balsosim par 157. grozījumu par pret atturas pieņemts. Tagad balsosim kopā par 38, 39, 40 un 41 grozījumu. Par pret atturas noraidīts. 159 par pret atturas pieņemts. 160 par Nē, es atvainojos, 161. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 162 par, pret, atturas, pieņemts. 163 par, pret, atturas, pieņemts. 164 par, pret, atturas, pieņemts. 165 par, pret, atturas, pieņemts. 165 6 par pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim 168 grozījumu. Sākam balsot elektroniski. Hjūza. Beidzam balsot. 27 pār, 28 pret, noraidīts. 167 grozījums par, pret, atturas pieņemts. 42. par, pret, atturas pieņemts. 43. par, pret, atturas pieņemts. Tagad pirmais, otrais grozījums kopā par, pret, atturas noraidīts. 40. Trešais grozījums par to nebalsojam, jo tas jau bija pakotne. 44. E, eh, trešais grozījums par pret pieņemts. Ceturtais par pret pieņemts. E, noraidīts. 45. par pret atturas. Pieņemts. Piektais grozījums par pret atturas. Noraidīts. 46. par pret atturas. Pieņemts. 47. par pret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 53. par pret atturas pieņemts. 54. par pret atturas pieņemts. 7. par pret atturas pieņemts. Galīgais balsojums jālūdzu. Oui, je voulais vous. Vasīt kundze. Vēlējos lūgt, lai mans vārds pirms galīgā balsojumā lūdzu priekšsēdētāji, lai šis ziņojums netiktu saistīts ar manu vārdu, lai tur mans vārds neparādītos. Jūsu lūgums ir piefiksēts, protams, šis lūgums mums ir jāpieņem, un es kā priekšsēdētāji tāpēc uzņemšu šo ziņojumu. Tātad galīgais balsojums par eh, atzinumu, kurā arī Vāzija kundzes uzvārds vairs neparādīsies. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. 32 pār 23 pret. Viens atturējās. Atzinums pieņemts. Bene. Passiamo. Combien de voto ancora? Ancora più po' di pazienza perché abbiamo ancora bo tanti voti. Labi. Mums ir vēl atlicis nedaudz darba un ķeramies tad pie nākamā Holts kundzes sagatavotais atzinums. Nu ko, ja esat gatavi, tad sākam balsot. Ļoti labi. 42. Lūdzu. Priekšsādātāji. Sekretariāts teica, ka pirmkārt balsosim par kompromisu balsojumiem, sadāk mums sanāk būs jābalso par lietām, kuras vēlāk atkal atkarīt. Sekretārs man tā signalizēja, ka tāda varētu būt kārtība, neatkarīgi no šī balsošanas saraksta secības. Tad par kompromisiem vajadzētu balsot sākumā. Tā man teica sekretariāts. Allora, collega Olmi, scusa. Jā, kolēģi. Es atvainojos jums. Es par to neko nezināju. Un mēs tā mēģinām savstarpējā sekretariātu šo jautājumu noskaidrot. Nu, likā nevēlētos radīt nelieldzīgu precedentu, bet tad varbūt, ka tad, ja kolēģi piekrīt, tad varam arī varbūt tā darīt. Sāksim ar devīto kompromisu un pēc tam pārējās lietas. Nē, es atvainojos vēlreiz. Tātad, kolēģi, tātad viens e, līdz pat devītajam kompromisam. Viss šie kompromisi kopumā. Nu jā, labi, tad jābalso par kompromisiem pēc kārtas. Viens līdz deviņi un tad par pārējiem grozījumiem, jā? Nu labi, nu jā, ja visi piekrīt, tad tā arī daram. Un paskatīsimies, kas tad atkrīt un tad kas paliec svāri. Pirmais grozījums par pret atturas piekrī, e, pieņemts. Otrais kompromiss par pret atturas pieņemts. Trešais kompromiss par. Ceturtais par. Pieņemts. Piektais par Pieņemts. Sestais par. Pieņemts. Septītais par. Pieņemts. Astotais par. Pretaturis pieņemts. Devītais par. Pretaturis pieņemts. Ļoti labi.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 atturas noraidīts. Septītais par, pret, atturas noraidīts. Pārvarām septīto. Sākam balsot. Beidzam balsot. No nu, tādas partijas par daudz viens. Beidzam balsot. 22 pat 34 pār pret noraidīts. 44 pār pret atturas noraidīts. 50 pār noraidīts. 49 pār pret atturas. 51 pār pret pieņemts. Labi pārbaudām 51. Beidzam balsot. 29 pret 28 pieņemts. Piesundot reiz par pret atturas noraidīts. Tālāk 73. grozījums par pret atturas. Pārbaudām 73. lūdzu. Beidzam balsot. 30 pār 300, 204 pret. Pieņemts. 78. 9. Eh, par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 atturas noraidīts. 96 par pret atturas pieņemts. Pārbaudām 96. Beidzam balsot. Trīsdesmit pret divdesmit seši pieņemts. Nu, ko, tālāk tad 110. Eh, grozījums par. Pret. Atturas. Pieņemts. 111 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 14 par. Noraidīts. 15 par. Pret. Atturas. Pieņemts viens par pret. Atturies. Pārbaudām. Beidzam balsot. 26 pret 31 noraidīts. 16 par. Pret. Atturies. Pieņemts. 17 par. Pret. Atturies noraidīts. 18 par, pret, noraidīts, e, pieņemts. 19 par, pret, atturies, noraidīts. Otrais par, pret, atturies, pieņemts. 20 par, pret, atturies, noraidīts. 22 par, pret, atturies, pieņemts. 23 par, pret, atturies, noraidīts. 24 par, pret, pret atturas noraidīts. 25 par pret atturas noraidīts. 27 par pret atturas pieņemts. 29 par pirmā daļa. Par pret atturas pieņemts. Otrā daļa. 30. par pret atturas pieņemts. 5. par pret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 pret noraidīts. Beidzamais balsojums, gala balsojums elektroniski lūdzu. Beidzam balsot. Piesniedz viens pār, pieci pret. Apsveicam referenti. Bet labi. Tālāk. Um, Markus Vipers, viņa sagatavotājs ziņojums. Viss gatavi? Compromis 1 et après je vais ici. Oui. Bine, tutti pronti? Prego, Mr. Johnson. Johnson kungs. Es lūgtu 21. grozījumu. Lūdzu balsot atsevišķi. Jo kompromiss numur viens runā par mērķi 2025. Es runāju par 2020 mērķi. Līdz to es runāju, ka jābalso par to atsevišķi. Tātad atsevišķu balsojumu par 21. grozījumu lūdzu. Piepērkungs. Kompromisā ir runa par to, ka pirmkārt mēs apstiprinām komisijas mērķi līdz 2020. Un līdz 25. gadam nekāds izmaiņas nevēlamies bet neko nesam precizējuši. Tādēļ šis 170 gramu paliek. Un mums liekas, ka, nu, ja mēs pieņemam kompromisu, tad atsevišķais grozījums tomēr vairs nav spēkā, tīri loģiski. Nu, ko? Sekretariāts ir izsekojis un sagatavojis šādu dokumentu. Ja mēs balsojam par pirmo kompromisu grozījumu, vispārējo kompromisu tātad kopā, tad pārējie grozījumi arī 21, 23 un tā tālāk atkrīt. Līdz pat 30. arī. To pašu saka arī referents. Un nu, tātad tādi noteikumi. Ja kādam liekas, ka tā ir nepareizi, Un ņemot vērā visu to, ko saka sekretariāts. Tātad visi šie grozījumi līdz 29. grozījumam tas viss iekļaujas kompromisā. Tā saka sekretariāts. Nu, ko? Tur mēs, kungs. Liekas, ka ir divi atskaits punkti. Nu, balsojam par Džonsonu, nu, kas, nu, nobalsos, nobalsos, atkritīs, atkritīs. Intanto votiamo il compromesso 1. E... Nē, balsojam tā par kompromisu. Un paskatīsimies, kas notiks tālāk. Par kompromisu. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. Nu, skaidrs. Vispārējie grozījumi atkrīt. Tas ir skaidrs. Un tas, ko jūs lūdzat atsevišķi, nu, protams, ka mēs varam, protams, arī vēl tad nākam pret Bet man gan liekas, ka tur visam ir skaidrs, viss tur atkrīt. Jūs neviens tagad vairs nekliedz, tad tad pa 30. par pret atturas. Noraidīts 33. par. Nepiedošana 31. par pret atturas pieņemts. 33 par pret pret atturas noraidīts. 34 pār pret atturas noraidīts. 35 pār pret atturas noraidīts. 36 pār pret atturas noraidīts. 37 par pret atturas noraidīts, 39 par, pret, atturas pieņemts, 40 par, pret, atturas noraidīts, 39 par, pret, atturas pieņemts. 47 par, pret, atturas pieņemts, 48 eh, par, pret, pret atturas noraidīts. Piektais par pret atturas pieņemts. Pārbaudām piekto. Beidzam balsot. Pieņemts. 50. par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 Septītais par, pret, atturas, noraidīts. Astoņi par, pret, atturas, noraidīts. Deviņi par, pret, atturas, pieņemts. Desmit par, pret, pieņemts. Vienpadsmit par, pret, noraidīts. Pirmais var pret pieņemts. Otrais par. Otrais grozījums. Iesniedz referents par. Pret. Atturas pieņemts. 15 par. Pret. Pieņemts. 16 par. Pret. Noraidīts. 17 par. Pret. Noraidīts. 18 par pret. Pieņemts. 19 par. Pret. Noraidīts. 20 par. Pret. Noraidīts. Galvāsojums. Elektroniski lūdzu. Ļoti labi. Viss nobalsojuši. Beidzam balsot. Trīsdesmit seši pār divpadsmit pret viens atturs. Apsveicam referentu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 Diemžēl nācās pagaidīt, kamēr kolēģi atstāja telpu, tie, kas nevēlas eh, piedalīties tālākajās diskusijās par nākamo ziņojumu, bet es uzaicinu izteikties Džēlu Čičesteru par inovācijām ilgspējīgai izaugsmai Eiropas bioekonomika. Mums ir pusstunda šai diskusijai, tā kā lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Nu, man jau bija prieks pagaidīt un vēl diskrētāk tad varētu eh, izklāstīt savu viedokli. Bet paldies tām uzticamajām dvēselēm, kas ir palikušas šajā zālē. Šis ziņojums ir eh, mūsu vīdes komitejas kolēģi darbs, un man pirmā mm, doma ir tāda, mm, kāds eh, vispār vīdes komitejai sakars ar, vi, ar, ar ekonomiku. Bet, nu, tā kā šī ir bioekonomika, tad esmu centies uh, izveidot atzinumu tādējādi, lai ņemtu vērā to, ka mēs esam uh, rūpniecības komiteja un norādīt uz virkni jomām, kur mēs varētu dot tādu vērtīgu ieguldījumu kopējā ziņojumā, norādot uz jomām, kur bioekonomika varētu dot savu ieguldījumu, lai attīstītu iekšējo tirgu, ekonomiku, radītu jaunas darba vietas un tā tālāk. Man liekas, ka tās nav tās lietas, ar ko īpaši labi pazīstam ir e, vīdes komiteja. Mm, līdz ar to šeit vissvarīgākais ir pirmais apsvēram punkts, kur es saku, ka ir jāatceras, ka bioekonomika ir svarīga iekšējā tirgus nozara, kas piedāvā papildus izdevīgumu attiecībā uz ilgspējību, konkurētspēju un atkarību no importu mazināšanas gan enerģijas, gan izēvielu ziņā. Tas ir pats svarīgākais. Un otrs punkts, ko vēlētos uzsvērt, ir sestais punkts kur es aicinu nozar pārstāvis virzīt eh, bioekonomikas attīstību. Eh, jo bez inovācijas, bez MBU līdzdalības mēs nekur tālu netiksim. Bez tam pārējais viss šķiet ir pietiekami skaidrs, un es eh, to rekomendēju komitejai. Paldies, Čičesterkungs, tālāk Prodīkungs, Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, šis ir ārkārtīgi svarīgs dokuments, jo bioekonomikas nozare ir īpaši interesanta nākotnes attīstībai. jo tā dod iespēju izmantot biomasu kā izēvielu ķīmijas rūpniecībā, aizstājot naftas ķīmijas industriju. Mums ir jāizmanto pilnībā bioenerģētikas potenciāls jo uh, svarīgākais uzdevums gal galā paliek mūsu sabiedrības nodrošināšana ar energoresursiem. Uh, principu deklarēšana paziņojot, ka prioritāte, piemēram, augsnes zemes izmantošanā ir jāpiešķir uh, pārtikas un dzīvnieku parības ražošanai un e, visa pārējā vai jebkura cita zemes izmantošana ir jāsaskaņo ar šīm prioritārajām vajadzībām. Taču ir citi biomasas avoti, kā tikai to audzēšana uz lauksaimniecības zemes. Biomasa rodas gan lauksaimnieciskās ražošanas rezultātā, gan mežsaimniecībās. Un e, biomasa potenciāls netuvu nav vēl izmantots pilnībā. Un no šī eh, redzes viedokļa fakts, eh, ka mūsu komiteja var spēlēt, komiteja var spēlēt īpašu lomu, ir ļoti svarīgs, eh, īpaši runājot par visu mm, nozari, par to, kā apstrādāt un pārstrādāt lauksaimniecās un meža saimniecību ražošanas blakus produktus. Var izskatīt dažāda veida biomasas Un ir arī biomasa, kuru var e, ņemt no teritorijām, kuras pašlaik ir piesārņotas un nav piemērotas e, pārtikas audzēšanai. E, savukārt, izmantojot šo, teiksim, šīs te piesārņotās augsnes, uh, Mm, enerģijas produktu audzēšanai atļautu šos eh, zemes teritorijas pakāpeniski atindēt. Un tas viss varētu dot savu ieguldījumu bioekonomikas attīstībā. Un pakāpeniski šī zeme uh, Eh, kas šobrīd ir piesārņota, varētu kalpot par zemi, uz kuras var audzēt pārtiks produktus cilvēku pa uzturam un dzīvnieku barību. Biomasas pārstrādes eh, rūpnīcas, jā, tās jau eksistē un darbojas, un tās ir mm, lieliski nodemonstrējušas, ka tās kalpo par uh, labu iniciatīvu naftas ķīmijas rūpniecībai. Es domāju, ka ir jāsako visu šo jomu attīstībai. Paldies, Krēmerkungs! Paldies! Referents sagatavojas atzinumu, kas ir absolūti atbilstīga eh, pašam jautājumam, un es domāju, ka viņam tas ļoti labi izdevies. Bioekonomika ir absolūti viena no iespējām, lai mēs visu tās iespējas, ko tā var izmantotu. Nu, nevajadzētu, protams, runāt par kaut kādu milzu Eiropas stratēģiju, kas bieži vien tikai paliek papīrs, un mēs bieži labi atceramies jau, ka neskaitām stratēģijas ir bijušas, bet gal galā tur tikai paliek tas kā sapnis. Nu, piemēram, skatīsimies biodegvielas um, stratēģiju. Tur bija nepieciešams skatīties 180 grādu it kā pagrieziens, un pēkšņi mēs pamanījām, ka te nekāds ētiskā konkurence nesanāk. Piemēram, tur, kur mēs tagad sākam runāt par agrāro resursu izmantošanu degvielas ražošanai vai tomēr tad pārtiks ražošanai. Tā, tas bija pēkšņi tāds atklājums. Līdzīgi arī ar biomasu. Jo tas arī īsti neatbilst uzstādītiem sākotnējiem mēķiem. Tādēļ uzskatu, ka šo jautājumu jāizskata atsevišķi, un tā nu ir tikai viena no daudzajām iespējām, kā varam atrisināt vairākas problēmas. Ir vairāk, protams, iespējas, kā šo jautājumu varam piemērot, te vai nu runājam par dažādu veidu, veidu kā aizstājam fosilos um, enerģijas avots ar bioloģiskajiem Un tas, protams, skar visu ekonomiku kopumā. Nu, tāds ir uzstādījums. Es gan par to šaubos personīgi. Es domāju, ka mums te vajadzētu veikt atkal jaunu subsīdijas atbalstu šāda veidam Mm, darbībām. Drīzāk te jārunā par tādu ļoti skaidru pērniecību un par to, ka nākotnē varētu izstrādāt kaut kādu stratēģiju, bet nekādā ziņā nedrīkst taču te vispār atteikties no brīvās tirgus ekonomikas. Man gan ir tieši radies tāds iespējas, ka komisijas priekšlikumi uz to ir vērsti. Un es domāju, ka, ja mēs kā komiteja atbildīgi sagatavojam savu atzinumu, tad mums ir ļoti skaidri jāapsaka, ka mēs eh, skatāmies uz lietām reāli sauksim lietas īstajās mādavas. Tā ir tikai viena no iespējām, nevis kaut kāds brīnum līdzeklis, kas atrisinās visas vidas problēmas vai nodrošinās ekonomikas tādu zaļāku, vidē draudzīgāku pavērsienu. Un tā, ka es domāju, te varētu vēl atsevišķus grozījumus iesniegt, bet jau šobrīd šis sagatavotais atzinums ļoti labs. Paldies. Komisijas tagad vada, kas vēlas izteikties. Grazie, signor prezidente. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Sveicināti un labrīt. Man ir prieks šeit šorīt būt un uzklausīt šo diskusiju un piedāvāt eh, mūsu pienesumu eh, šai stratēģijai. Vispirms vēlētos teikt, ka bioekonomika nav uh, nozara pati par sevi. Tā būtībā ietver sevi virkni nozaru - lauksaimniecību, zivsaimniecību, mežsaimniecību, pārtikas rūpniecību, nu tā tad visas tās nozares, kas izmanto dabas resursus savā darbībā. Jautājums ir par mērķi, par konkurences veicināšanu un ilgtermiņa mērķiem - ilgtspējību. Nu, tie ir mērķi, kas ir tikuši atkārtoti jau vairāk kārt. Tas daudz lielā mērā ir saistīts ar tehnoloģisko attīstību, un tas ir svarīgi tad, kad eh, jūs domājat, kā, tad, kad jūs veidojat eh, savu pieeju ar pārtiku saistītiem pārtiku un nesas, nesaistītiem jautājumiem. Un tieši tādēļ ir jāizstrādā jau trešās un ceturtās paudzes tehnoloģijas. Un tas eh, saskan ar to, ko sacīja Prodīkungs, lai atrisinātu šo te nu, potenciāli iespējamo eh, konfliktu starp pārtikas ražošanu uz zemes eh, un um, nepārtikas produktu audzēšanu, kā arī nepieciešamību attīrīt piesārņoto zemi. Jautājums arī ir par to, kā mēs veidojam pamatus zaļai ķīmijas rūpniecībai un jāņem vērā visi šie um, viens otru papildinoši, viens otru papildinošās ietekmes. Līdz ar to, eh, veidojot stratēģijas reģionos un dalību valstīs, būtu svarīgi apvienot spēkus, lai viedākā veidā izmantotu dabas resursus. Čičester kungam vārds noslēguma uh, uzrunai. Paldies eh, priekšstādātāji, paldies komisijām kolēģiem par jūsu pienesumu un viena lieta, par ko es laikam gribētu pakomentēt, attiec uz naftas ķīmijas nozari. Jo ģeogrāfi un ģeologi uh, ģeologs un geogrāfs, kas manī sēž, tas eh, saka, ka nafta un akmeņoglis un gāze arī dzen sākotnēji arī bija daļa no biosfēras, kas eh, pēc tam sarežģīja ģeoloģisku procesu rezultātā pārveidojās par uh, energoresursiem, ko mēs šodien izmantojam. Bet, protams, mums ir jāskatās tālāk un mums ir jāmeklē arī citi avoti. Uh, ārpus eh, fosilās, eh, fosilo energoresursu avotiem. Un, protams, ka ir vajadzīgas jaunas tehnoloģijas, lai varētu eh, nodrošināt ilgspējīgas ražošanas sistēmas. Un tas savukārt noved pie otra punkta, pie nepieciešamības atšķirt zemes izmantošanu pārtikas vajadzībām un eh, citām bioekonomiskām aktivitātēm, biomasa audzēšanai vai kam citam. Tā kā ir nepieciešams šeit eh, rīkoties vienkārši saprātīgi, izmantot zemi mm, nepārtikas augu audzēšanai, tajās vietās, kur tā nav izmantojama cilvēku pārtikas ražošanai. Tas, manuprāt, ir ļoti loģiski. Cerams, ka mēs atkal eh, šeit nenokļūsim grūtībās, cenšoties atrisināt šo jautājumu eh, un saskaņot to ar citiem tiesību aktiem. Es vēlējos pateikties kolēģiem par papildinājumiem un ieteikumiem. Es eh, tiešām pateicos Krāmer kungam par komentāriem par šo tekstu. Un paldies arī komisijai par to, kad atgādināja, par ko tad mēs īsti runājam. Mēs vēlamies palielināt savu konkurētspēju un izmantot iespējas radīt vairāk labkā, labklājības, vairāk darba vietu. Tā kā paldies, priekšsēdētājs kundze. Eh, paldies, eh, cienījamais Čičester kungs, vēlētos atgādināt, ka Termiņš grozījuma iesniegšanai ir pirmdiena 25. mārts pusdienas laiks. Es vēlējos arī norādīt tiem, kas vēl atrodas zālē, ka koordinātoru sanāksmē mēs pieņemam lēmumu organizēt mini uzklausīšanu par rūpniecības stratēģiju, lai aizsargātu Uh, Galileo projektu un izmantotu visu, ko uh, tas var sniegt. Tas būtu komiteju sēdes laikā. 17. oktobris uh, vairs nebūs itra komitejas uh, sēžu diena, bet mums būs jauna cita sesija plānota 14. oktobrī. Mēs nolēmām arī to, ka pētījums par par citas, kas jāprezentē NV, tiks prezentēts arī šeit, un mēs atradīsim tavu laiku, un tad vēl ir eh, divi likumdošanas ziņojumi. Kosmos eh, novērošana, eh, telekomunikācija, digitālā darba kārtība un industriālā politika kosmosā. Šeit mums ir, eh, tika piešķirts arī viens atzinums, tas ir par produktu drošību. Tas īsumā arī būtu viss. Šodien ITRE komiteja atsāks darbu pulksten trijos ar Karūzas kundzi un viņas uzstāšanos. Paldies! Visu labu!